pirmā lasējuma priekšlikumu, kas ir saistīts ar regulu par uh, dzīvnieku labturību, kā arī auga aizsardzības līdzekļu izmantošanu. Un uh, protokolā šis priekšlikums būs pieejams un trīs mēnešu periods, kurā var par to sākt diskutēt. Uh, līdz ar to